Ladies and gentlemen, please. Dāmas un kungi, lūdzu apsēdieties. Because we have to proceed, we are. Jo mums jāsāk strādāt, kavējamies jau desmit minūtes, un ar arī citām komitejām notiek šādas pašas sēdes. Tātad paziņoja, ka sēde ir atklāta, un gribēju atgādināt, ka šīs sēdes mērķis ir izveidot uh, komitejas biroju, ievēlot priekšsēdētāju un četrus eh, vicepriekšsēdētājus atbilstoši 204. reglamenta pantam. No sākuma ievēlēsim priekšsēdētāju un pēc tam vicepriekšsēdētājs. Gribēju informēt, ka mani ir informējuši, ka piedalās sakojošais vietotāji. Nolasīšu viņu vārdus. Larsa Adaknusona vietā būs Šveicers kundze, Mišela Jomarī vietā Filips Žvans, Lorenzo Ceza vietā Luis de Grandes Paskals, Ramon Manesko vietā Marija Gabriela, Jaramira, Jaramir Štetinī pats, Elenī Teokratos vietā Renāts Omere. Niko Sandro Lakas vietā Miltos Kirkus, Ričards Hovitkungs arī nav šeit. Viņu aizvieto Nina Gila, Borisu Zalu aizvieto Išvans Helī. Joakimu Štarbatī aizvieto Mareks Jureks, Ivo Vaiglu aizvieto Jatenmakī kundze, Pablo Iglesijas Turionu aizvieto Beržijas kundzi, Ulriku Lunačeku aizvietos Igor Šaltas kungs. tagad. Lūkšu sekretariātu pārbaudīt, vai kvorums ir sasniegts. Tā ir. Atgādinu, ka atbilstoši 208. pantam kvorums ir viena ceturdaļa no komitejas locekļiem, mūsu gadījumā 18. Tātad kvorums mums ir izpildīts, un tagad aicinu uh, nosaukt priekšsēdētāju kandidātus. Atgādinu, ka kandidātu jānosauc vai nu politiskai grupai, vai nu 5% no deputātu skaita. Redzu, ka Eiropas Tautas partija ir nominējusi Elmāru Broku šīs komitejas priekšsēdētāja amatam, un tagad jautāju Broka kungam, vai viņš piekrīt. Pateicos grupai par šo nomināciju, saka Broka kungs. No Jā, kā visās demokrātijās izvēles nav. Tātad kandidāts. Man informēja, ka Štarbatī kungs ir ieradies, saka priekšsēdētājs. Tātad kandidāts ir pilnvērtīgs komitejas loceklis un ir parakstījis finanšu interešu deklarāciju. Jautāju, vai ir vēl kādi potenciālie kandidāti? Nē, neviens vairs netiek nominēts. Tad turpināsim ar priekšsēdētāja kandidāta ievēlēšanu, izmantojot aklamācijas jeb aplausu procedūru. Tātad, kas ir par Broka kungu? Nu, kā jūs redzat, Broka kungs ir vienbalsīgi atbalstīts. Tieši tāpēc lūdzu Broka kungu nākt sēkt priekšā un eh, turpināt vadīt šo sanāksmi. <laughs> So. Hallo. Das muss alles getrennt sein. Ne? Mhm. Kolleginnen und Kollegen. Dārgie kolēģi, es gribētu jums no visas sirds pateikties un ceru, ka mūsu koleģiālā sadarbība turpināsies arī nākamajos divarpus gados. Protams, ka mums ir ļoti dažādas izpratnes par atsevišķiem jautājumiem, bet pēdējo gadu laikā mums ir izdevies uh, celt telt, uh, tiltus un panākt uh, plašas vairākums un ņemot vērā kritisko situāciju apkārtējā pasaulē, es ceru, ka arī nākotnē mums tas izdosies. Tagad ievēlēsim priekšsādātāju vietniekus. Aicinu jūs izvirzīt kandidatūras pirmajā vicepriekšsādātāja amatam. ECR grupa piesaka Kutko kungu kā mm, pirmo priekšsādātāju vai citi priekšlikumi. Nav, tātad Gutku kungs uh, ir pilnvērtīgs šīs komitejas loceklis, parakstījis uh, finanšu interešu deklarāciju, tātad kritērija kandidatūrai ir izpildīti, un ja nav citu kandidātu. Havarda kungs ir ieradies, vai jūs gribat ko teikt? Hela Gutko kungs, vai jūs esat gatavs piekrist savai kandidatūrai? Yes. Jā. Kā jau teicu, Lagutko kunga kandidatūru izvirzīja ECR grupa. Nu, vajadzētu jau tā, ka grupa to dara, nevis jūs kā priekšsēdētājs nominē šo te cilvēku. Nu, Lagutko kungs ir bijušais Polijas senāta uh, dalībnieks, viņš ir Polijas de delegācijas vadītājs, viņš ir ārkārtīgi augsti kvalificēts šim amatam, un mūsu grupa ir ārkārtīgi lepna, ka mums ir šāds labs kandidāts e, pirmā vicepriekšsēdētāja postenim. Paldies, Tanaka kungs. Nu, Es jau pieturējos pie procedūras, kā arī paskūkungs pirms manis. Es teicu, ka jūsu grupa ir nominējuši šo kandidātu. Tātad neviena cita kandidāta nav, visi nosacījumi ir izpildīti un varam izmantot atkal aklamācijas jeb aplausu procedūru, kas ir par Lagutko kunga kandidatūru. Lūdzu, Lagutko kungs. Now we have to come to the. Tagad pārējām pie otrā vicepriekšsēdētāja ievēlēšanas. Vairs šādu kļūdu neizdarīšu un došu vārdu pašai grupai, nevis nolasīšu grupas piedāvājumu. Tātad goja grupai vārds lūdzu. Nekādu priekšlikumu nav? Jūs vienmēr uh, slikti redzat ar kreiso aci, to mēs jau zinām. Nē, nē, man tieši otrādāka situācija ir. Labi. Mūsu grupa piedāvā Marinu Aviolī. Viņa ir dzimusi Kastiljo Valencijā, Spānija, un ir piedalījusies uh, starptautiskās solidaritātes un miera kustībās kopš 2000. gada kā jauna aktīviste galvenokārt pievēršoties eh, Latīņamerikas un Tuvā Austrumu jautājumiem. 2007. gadā ir kļuvusi par eh, Valencijas reģionālā parlamenta locekli un līdz ievēlēšanai Eiropas parlamentā viņa ir piedalījusies eh, cilvēktiesību un attīstības komiteju darbā. Un viņa ir ievēlēta no kreiso partijas Iskiedo un Rida puses. Liels paldies, vai būtu kādas citas kandidatūras? Ja nē, tad Albiolas eh, kundze ir šīs komitejas locekla. Viņa ir parakstījusi finanšu interešu deklarāciju, tādējādi izpilda visus eh, priekšnoteikumus, lai varētu tikt ievēlēta. Un tā kā neviens nav pieprasījis eh, slēgt, aizklātu balsojumu, ierosinu apstiprināt viņas kandidatūru aklamācijas procedūrā. Frau Abiol, sind Sie bereit, die Wahl anzunehmen? Albiols kundze, vai jūs esat gatava piekrist uh, šim amatam savai izvirzīšanai? Okay. Herzlichen Dank un herzlichen Glück. Liels paldies un apsveic. Die kommt schon. Wir kommen damit zur Wahl. Labi, tagad pārējām pie Trešā vicepriekšsādātāja ievēlēšanas. Sociālistu frakcija var nākt klajā ar savu priekšlikumu. Atvainojos, bet jāsaka, ka ar lielu prieku nominēju Paško kungu. Viņu ir atkal ievēlējuši, viņš jau ir piedalījies šīs komitejas darbā pirms tam. Uh, Viņš jau arī ir bijis šīs mm, komitejas vicepriekšsēdētājs iepriekšējā sasaukumā un ir bijušais aizsardzības ministrs savā valstī Rumānijā, un viņam īpaši interesē drošības un aizsardzības jautājumi, bet viņam arī ir liela pieredze uh, ārlietu jautājumos, un tāpēc ar lielu prieku nominējam viņa kandidatūru šajā jaunajā sasaukumā. Liels paldies, vai būtu citi priekšlikumi? Nē. Pasko kungs uh, izpilda visus uh, priekšnoteikumus, viņš ir komitejas uh, pilnvērtīgs loceklis, ir parakstījis finanšu interešu deklarāciju vai ir kādi citi priekšlikumi. Nē, līdz ar to mēs varam vēlēšanas apstiprināt aklamācijas procedūrām. Kolēģi Pasku, Pasku, vai jūs pieņemat šo? āmatu. Apsveicu, tad ieņemiet vietu šeit priekšā prezidijā. Un tagad pāriesim pie ceturtā vicepriekšsādātāja ievēlēšanas. Domāju, ka šeit uh, priekšlikumu izteiks EFDE. E. Grazie Presidente, ho il grandissimo onore di presentare. Paldies! Mums ir liels gods piedāvāt Ivetas Grigulas kandidatūru no mūsu grupas. Grigulas kundze jau ir divas reizes bijusi Nacionālajā parlamentā ievēlēta un piedalījusies arī ārlietu komitejas darbā un piedalījusies arī NATO delegācijas darbā, un tāpēc mēs uzskatām, ka viņai ir uh, liela pieredze un lielisks CV uh, šī te amata ieņemšanai un mēs ceram, ka šī komiteja arī respektēs mazāko grupu tiesības būt pārstāvētām komiteju birojos, un tādējādi Griguls kundze varētu būt šis amats. Liels paldies! Arī Griguls kundze izpilda visus priekšnosacījumus. Viņa ir pilnvērtīga komitejas eh, locekle un ir pārakstījusi finanšu interešu deklarāciju. Uh, vai kādam būtu citi priekšlikumi? Brēdis kungs. E. Paldies, priekšsādātāji. ETP grupas vārdā es gribēju pieteikt Plenkoviča kunga kandidatūru, kurš šeit ir klāt. Viņš ilgu laiku ir bijis uh, diplomāts, septiņus gadus ir bijis arī savas valsts uh, Eiropas lietu sekretariāta direktors. Uh, iepriekš viņš ir vadījis eh, jaukto parlamenta delegāciju attiecībām ar Horvātiju un ETP atbalsta Plenkoviča kunga kandidatūru, kurš sēž man blakus. Liels paldies! Liels paldies! Vai kādam būtu citi priekšlikumi? Nē. Es tikko apjautājos, arī Plenkoviča kungs ir parakstījis finanšu interešu deklarāciju un ir pilnvērtīgs šīs komitejas loceklis. Tāpēc uh, arī izpilda uh, visus priekšnoteikumus. Tāpēc uh, vēlēšanas, ievēlēšana notiks aizklātā balsojumā. Lūdzu, sagatavot visiem balsošanas kārtiņas. Darīsim to elektroniski. Vai visiem ir līdzi balsošanas kartiņas, vai visiem tās ir līdzi? And do you have the names printed in on that? Plenkovič and... Lūdzu, balsosim par Plenkoviča kungu un par Grigolas kundzi. Yeah, but it must be here in that they can vote. It's a secret ballot. Otherwise we have to use paper green is candidate one, and red, red, red is candidate uh, number two. And uh, how is it? Okay. We do not with names on this. Tātad darīsim nevis ar vārdiem, bet organizēsim e, balsošanu šādi. Sarkanā podziņa, ne, zaļā podziņa būs par Grigules kundzi un sarkanā par Plenkoviču kungu un baltā podziņa atturēšanās. Mrs. Grigula is. Grīgules kundzi nominēja EFDD grupa un Plenkoviča kungu Tautas partijas grupa. Tātad Griguls kundzei zaļā poga un Plenkoviča kungam sarkanā. No nu, cik es atceros, bija līdzīgs gadījums pirms pieciem gadiem ar Pervēres kungu, kas vēlējās pārkāpt uh, eh, dehontas sistēmas principus. Bet, manuprāt, ja mēs pieļaujam šādu izņēmumu vienai grupai, man jau pret FDD nekas nav, tad, tad, tad mēs uh, uh, pārkāpsim citu grupu tiesības. Šī sistēma ir paredzēta, lai aizsargātu visus vienādi, un ja šāds izņēmums tiek pieļauts, tad uh, tas notiks atkal un atkal. Vai jūs varat paskaidrot, kāpēc tā notiek? Es kā priekšsēdētājs pēc definīcijas neko nezinu. Manuprāt, tas jau ir vairākas reizes noticis. Arī šajās dienās, cik esmu dzirdējis. Un ja izsaka kāds eh, vai nāk piedāvā vai nāk klajā šādu kandidatūru, es demokrātijas apstākļos nevaru to noraidīt. Uh, Var jau būt, ka ir bijus, bijušas kaut kādas vienošanās, bet es zinu, ka reglaments eh, pārēdz to, ka pirms ievēlēšanas ir iespējams izteikt kandidatūras, un ja kādam ir iespējas, ka tas ir eh, nepieciešams, tad eh, šādas tiesības viņam ir. Es tikai gribēju teikt, ka saskaņā ar manu izpratni sociālisti un demokrāti parasti vienmēr ir sarkanā krāsā. Nu jā, bet tas eh, kaut strādā tikai pie sociālistiem. <laughs> E so, red, yeah. Let, let's vote. Nu tad balsosim, saka priekšstādātājs. Sākam balsot. There are too many people. There are 70, 74.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 deputātu saraksts eh, vai deputātu skaits atbilst uh, skaitam, kādam būtu jābūt. Cik es dzirdēju, e CR grupā ir viens par daudz vēl. Tautas partijai ir 21 balss, lūdzu pārbaudiet. Sociāldemokrātiem 18, ECR 7, Aldei 7, Goeja 5, Zaļajiem 5, FDD 3, pie grupām nepiedarošiem deputātiem piecas. Vai visi koordinātori varbūt varētu pārbaudīt? Is that done? Izdarīts. Tagad viss ir kārtībā, mēģināsim vēlreiz. Tātad sākam atkal balsot. Yeah, we're going 17. It's again 74 members, but the committee has only... Atkal 74 balsis, lai gan komitejā ir tikai 71. Viena. 73 vēl divas par daudz. Visiem, kam nav tiesības balsot, lūdzu izņemiet savas balsošanas kartiņas. Vēl vienu par daudz. Joprojām viena par daudz. Kurā grupā? Visi pārbaudījuši? With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 Plenkovičs kungs, vai esat gatavs piekrist? Jā, liels paldies, saka Plenkovičs kungs. Tad lūdzu, ieņemiet savu vietu prezidijā. Confirmation of the calendar of the meetings. Wir haben nun Tagesordnungspunkt Nummer 3. Mums vēl ir paredzēts arī trešais darba kārtības punkts - sanāksmju grafika apstiprināšana līdz gada beigām. Un tur joprojām ir divas ceturtdienas, kuras man nepārāk patīk, jo tad uh, parasti zāle ir tukša. Tad ir tikai viena priekšpusdiena ceturtdienā, bet es domāju, mēs lūksim sekretariātu uh, nākamgadā pievērst lielāku uzmanību tam, lai nebūtu tā, ka mums ir sanāksme pirmdienā, pēc tam divas dienas nekā nav, un pēc tam ceturtdienā atkal ir sanāksme, jo tas ir svarīgi. Mums ir jārūpējas par saviem vēlēšanu iecirkņiem, mums ir citas uh, svarīgas lietas, un tad, ja šāda sanāksme notiek ceturtdienās, atrauti no citām, tad uh, zāli parasti ir tukša. Raudzīsimies, vai situācija ir iespējams uzlabot. Sekretariāts jau šeit ir visu dienu un uh, visu nedēļu, bet mums ir arī citi darbi. Un varbūt uh, sekretariāts nevienmēr atceras, ka mūsu uzdevumi ir nedaudz uh, atšķirīgi, un tāpēc arī grafikam būtu jābūt atšķirīgam. Šogad situāciju mēs vairs nevaram mainīt, bet uh, aicinu nākamgad uh, par to padomāt. Vai jūs esat gatavi piekrist sanāksmi kalendāram? Vai kāds ir pret? Neviens nav pret, līdz ar to esam to apstiprinājuši. Pārējiem pie ceturtā punkta - valodu, darba valodu apstiprināšana. Jā, saistībā ar valodām izmantot vārdu režīms varētu būt diezgan pārprotami, bet uh, ņemot vērā komitejas sastāvu, mums nebūs gēlu valodas, maltiešu un somu. Visas pārējās valodas būs pieejamas. Vai kādam ir pret to iebildumi? Protams, ka mums uh, par to būs jārunā vēlreiz, ja mainītos komitejas sastāvs. Bet es domāju, ka ja neviens neiebilst tad šo valodu režīmu mēs tā, tādā veidā varam arī apstiprināt. Liels paldies! pārējām pie sanāksmju grafika līdz uh, vasaras pārtraukumiem. Mums droši vien būs viena sanāksme Strasbūrā, kura diena tas būs, acīm redzot, ceturtdien. ceturtdienas priekšpusdienām. Un nākamā parastā sanāksme notiek 1. septembrī. Es gribēju aicināt koordinators jau eh, to atzīmēt. Manuprāt, pirmdien uh, 9.15. Es mēģināšu sasaukt uh, prezidiju sanāksmi. Es ceru, ka līdz tam visas lietas būs sakārtotas, lai mēs varētu pieņemt lēmumus, bet uh, pašlaik mēs jums uh, nevarēsim sadalīt ziņojums līdz vasaras pauzē, bet atsevišķi ziņojumi par Ukrainu, Moldovu un Gruziju ir steidzami un arī par budžetu. Tāpēc es aicinu frakcijas padomāt par šiem jautājumiem lai eh, koordinātori trešdien varētu pieņemt lēmumu un kolēģi var pirms eh, atvaļinājumiem uzsākt darbu pie šiem ziņojumiem. Līdz nākamajai sanāksmai novēlu visiem jauku dienu un uzredzēšanos.